Ībā ir jautājums par humanitāro situāciju pēc plūdiem Pakistānā. Georgievas kundze komisijas vārdā, lūdzu, būs vārds jums. Bet mums mirklīti būs vēl jāpagaida. Excuse me, Mrs. Commissioner. I... Komisārs kundze, jā, tā tad eh, es jau iepriekš pieteicu jūsu runu. Tagad eh, dodu vārdu jums. Mēs vienkārši gaidījām, kad jūs ieņemsiet vietu pie mikrofonu. Un tagad vēlreiz komisārs kundze dod vārdu jums par plūdiem Pakistānā. Uh, Godātie deputāti, Vēlētos no sirds pateikties, ka esat šās dienas darba kārtībā izvēlējušies izskatīt Pakistānas plūdu jautājumu un vēlētos pateikties deputātiem par to, ka komiteju līmenī ir organizētas vairākas uzklausīšanas un es vēlētos pateikties tam, ka šajā vasarā jūs vienas dienas laikā spējāt pieņemt ātrus finanšu piešķīruma lēmumus. Šodien varbūt vēlētos vairāk runāt par to, kāda bija mana vizīte Pakistānā un ko mums vajadzētu darīt nākotnē un kā mācīties no pagātnes kļūdām. Vispirms, kā man klājās Pakistānā? Man uz mani ļoti lielu iespēju atstāja tas, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Patiesībā tās ir divas katastrofas. Piemēram, Pakistānas ziemeļos šobrīd 3 miljonu cilvēku ir iekšējie bēgļi, kuriem ir jābēg no bruņotajiem konfliktiem. Tikai šobrīd, un tikko viņi ir izveidojuši jaunu dzīvi un uzcēluši jaunas mājas, tā viņas piemēro plūdi. Un, piemēram, daudzās Pakistānas lauku teritorijās viņi ir zaud, cilvēki ir zaudējuši ne tikai mājokļus, bet arī lopu ganāmpulkus, un viņi šobrīd ir pilnībā atkarīgi no valdības žēlastības. Runājot par šīs katastrofas apjomiem un skaitļiem. Šie skaitļi visu laiku pieaug. Šobrīd mēs jau runājam par to, ka plūdi ir ietekmējuši 20 miljonu cilvēku dzīvi. Un visā pas Pakistānā 12 miljoniem iedzīvotāju ir nepieciešama tūlītēja palīdzība. Yes, right, uh, Please, uh, uh. Priekšsēdētājs ko, godātie kolēģi, turpiniet diskusijas ārpus parlamenta plenārsēdes telpām. Lūdzu, visi, kas ir šobrīd plenārsēžu centrā, ejiet ārā un runājiet. Komisārs Kundze turpina. Paldies! Es eh, zinu, ka arī pirms Pakistānas plūdu jautājumu jūs izskatītā Roma kopienas situācija arī ir saistīta ar Eiropas vērtībām, un tāpēc, jā, es saprotu, ka cilvēki grib runāt, bet atgriežamies pie Pakistānas. Runājot par skaitļiem, burtiski pirms nedēļas mēs runājam, ka 8 miljoniem ir nepieciešama tūlītēja palīdzība. Šobrīd šis skaitlis jau ir pacēlies uz 12 miljoniem. Apmēram 1,8 miljoni mājokļu ir aizpludināti upē, un šobrīd mēs jau runājam par 1,2 miljoniem mājokļu viedokļu un pāri par 1,4 miljārdiem hektāru lauksaimniecības zemes joprojām atrodas zem ūdens. Jau parādās eh, caureju un holēras epidēmiju perēkļi, un mums ir nepieciešams izvirzīt konkrētas prioritātes, tas ir ēdienas, tīrs ūdens, medicīniskā palīdzība un jumts virs galvas. Katastrofai ir milzu apmēri, Šobrīd eh, Pakistānai nepieciešama starptautiskās sabiedrības palīdzība, tāpēc pieskaršos nākamajam punktam, ko Eiropas Savienība ir darījusi un ko gatavojas darīt nākotnē. Mūsu humanitārā atbilde šai katastrofai ir bijusi ļoti liela. Eiropas Savienība šobrīd ir atvēlējusi 231 miljonu eiro nekavējošai palīdzībai 70 miljonus ir sniegus komisija un atlikušie 101 miljonus nāk no dalību valstīm. 12 dalību valstis ir mobilizējušas iekšējās palīdzības sniegšanu civilās aizsardzības mehānismu ietvaros un līdzīgi. Tādējādi Eiropas Savienība ir kļuvusi par lielāko donoru, un es uzskatu, ka salīdzināt ar apvienotajām nācijām vai ASV, tās visas kop, šobrīd apvienotās nācijas ir pieprasījuši 460 miljonus Pakistānai, bet eh, es domāju, ka šis skaitlis palielināsies stipri un pavisam drīz. Es domāju, ka burtiski šās nedēļas laikā apvienotās nācijas šo skaitli 460 miljonu palielinās. Thank you. Eiropas Savienība palīdzību sniedz ātri, jo 30. jūlijā bija skaidrs, ka šie, pļu, šie plūdi ir nenormāla katastrofa, un tūlīt pat nākamajā dienā, 31. jūlijā, Eiropas Savienība jau atvēlēja 30 miljonus eiro. Mēs runājam par civilās aizsardzības mehānismiem, un Pakistānas varas iestādes 6. augustā pieprasīja palīdzību, un Eiropas Savienība momentāli sniedz 18 ekspertu slē, slē, slēdzienu, kā vislabāk cīnīties pret plūdiem un kā vislabāk palīdzēt Pakistānai. Tā patiesībā bija pirmā reize, kad dalību valstu palīdzība tika sniegta izmantojot Eiropas Savienības militāro spēku koordināciju. Uh, Tādējādi mums izdevās Pakistānai sniegt eh, ļoti nepieciešamos mobīlos hospitāļus, ātri ūdeni attīrošās eh, ķīmiskās sistēmas un jumts virs galvas. Nerunājot par to, ka mēs esam daudz darījuši, izaicinājumi vēl ir daudz, četrus no tiem pieminēšu. Vispirms, humanitārā krīze vēl nav beigusies un patiesībā domāju, ka krīze vēl nav sasniegusi savu apagēju. Mēs esam dzirdējuši no palīdzības sniegošajiem uz vietas, ka šobrīd šī palīdzība ir sasniegusi 6 miljonus, bet vēl joprojām ir 12 miljoni, kuriem neviens nav palīdzējis. Šobrīd visiem ir skaidrs, ka krīze attīstās ātrāk nekā palīdzība spēja to nosekt. Īpaši tas attiecās uz slimību epidēmiju risku un jau attīstību. Otrakārt, mēģinot palīdzību sniegt pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam, mums vispirms prioritāri, prioritāri ir jāsniedz palīdzību tiem, kas tā ir visvairāk nepieciešama. Šeit es runāju par sievietēm, kuras atbild par mājokļiem, bērniem, uh, vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo šīs tā saucamās riska grupas bieži vien paliek bez palīdzības, ja palīdzība netiek konkrēti uz šīm grupām virzīta. Šeit mēs sadarbojamies ar 26 partneriem. Trešais. Ātra palīdzības sniegšana ne tikai glābi dzīvības, tā glābi arī politisko stabilitāti valstī, kurā šobrīd ir vairāk problēmu nekā risinājumu iedzīvotāju neapmierinātība var pāraukt kaut, kā, kaut kādā bīstamākā situācijā. Tāpēc mums ir jāpalīdz Pakistānas iedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas plašāk. Un visbeidzot, ceturtais. Protams, ir svarīgi glābt dzīvības, taču mums ir jādomā arī par ilgtspējīgu atjaunošanās procesu. Un šajā atjaunošanās procesā svarīgi būs divi momenti - lauksaimniecības atjaunošana, kad plūdi norims un atkāpsies, mums būs jāpalīdz zemniekiem, lai viņi varētu sākt jaunu jaunu lauksaimniecības sezonu. Un otrais ir jāmēģina atjaunot, un to mēs arī darīsim, atjaunot infrastruktūru, kas ļaus zemniekiem piekļūt tirgiem. Proti mēs runājam par ceļu sistēmu. Ilglaicīgā periodā runājot, mēs, protams, saprotam, ka šajā valstī ir milzīgas problēmas un lauksaimniecības atvesaļošanas problēmas. Uh, Šobrīd eh, mēs uzskatām, ka ilgtspējīgi risinājumi būs iespējami tikai visiem sadarbojoties. Esam sadarbojušies gan ar Piebalgu kungu, gan ar Degohta kungu, gan ar Aštonas kundzi. Mums ir nepieciešama holistiska pieeja tam, kā atbalstīt Pakistānu un tās centienus attīstībā. Katrā ziņā par Pakistānu mēs runāsim arī Gimnicas sēdē un Bres Briselē 14. un 15. oktobrī notiks Pakistānas palīdzības konference. Tagad Ko mums vajadzētu no vis tā mācīties? Vispirmām kārtām Pakistānas plūdi ir tikai viens no šķēršļiem, viena no izpausmēm viena no klimata izmaiņu sekām. Un runājot par Pakistānas plūdiem, mums ir jārunā ne tikai par gatavību cīnīties pret, pret, pret eh, katastrofām. Mums ir jārunā par klimata izmaiņām. Un eh, es, protams, neviens neapgalvo, ka šos plūdus ir izraisījusi klimata izmaiņas, bet zinātnieki ir vienisprātis, ka uh, klimata izmaiņu rezultātā katastrofu skaits pieaugs. Otrais, piemēram, pēdējā gadā mēs piedzīvojām veselu virkni katastrofu. E, bija gan Haitī zemestrīce, gan šobrīd plūdi Pakistānā, gan arī Sudānā un Sahārā milzu sausums. Šobrīd mūsu resursi un šo valstu resursi ir noplicināti. Kā mēs redzam, katastrofu skaits pieaug, un šobrīd plaisa tikai palielinās starp mūsu Eiropas Savienības humanitārajai palīdzībai atvēlēto budžetu un to, ko mēs redzam nākamajā finanšu plānā paredzētu. Tātad eh, mums ir savā veidā jāsavieno kopā mūsu vēlmes un centieni ar iespējamo finansējumu. Un treškārt, krīžu risinājumos un palīdzībā krīzēm Eiropas Savienība ir flagmanis un pionieris, bet par to mēdījos nerunā. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu ļoti lielu vai katrā ziņā daudz lielāku uzmanību vērst uz Eiropas Savienības palīdzību katastrofā cietušajiem, atpazīstamību un redzamību. Un par to jūs jau runājāt šodien, kad Barozo kungs minēja, ka nākamajā mēnesī viņš sagatavos savu priekšlikumu. Godātie deputāti, Runājot par eh, to, ko Pakistāna vēlas. Šobrīd arī mēs, mēs savu palīdzību sniedzam reālajā dzīvē un ne tikai par to runājam. Tā tad mēs ne tikai tiešā veidā glābjam dzīvības, mēs iestājamies arī par tām vērtībām, kuras ir Eiropas projekta stūrakmens. Paldies! Lielas paldies! Un tagad uzstāsies runātāji, kas runās politisko grupu vārdā. Vispirms EPP grupas vārā Kašmarek kungs uz pusotru minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījumā komisārs kunde, cienījumie deputāti, dāmas un kungi, plūdi eh, Pakistānā bija milzīga humanā katastrofa, ka, nu, kurā cietuši miljoniem cilvēku. Tā ir milzīga traģēdija, neatkarīgi no tā, vai mēs minam skaitļus vai nē. Es vēlētos pateikties komisārs kundzei par eh, to, ka viņa tik ātri rīkojusies un ļoti žēl, ka mums nav izdevies eh, brīvdienu laikā organizēt ārkārt, ārkārtas uh, sēdi mūsu attīstības komitejā, bet jebkurā gadījumā jāsaka, ka Eiropas komiteja ir rīkojusies ļoti ātri un solidāri, un mēs vēlamies atgādināt arī par to, ka miljoniem uh, cilvēku joprojām ir nepieciešama mūsu palīdzība, mūsu sadarbība un um, bez nekavējoša atbalsta un palīdzības, protams, ir jādomā par nākotni. Tā, piemēram, pieminētā lauksaimniecība, ja mums neizdosies izglābt Pakistānas lauksaimniecību, tad nākamgad mēs saskarsimies ar jaunu katastrofu, proti pārtikas trūkumu ekstrēmistu um, rīcība ir tikusi apturēta un ļoti labi, ka komisāri ir paredzējusi nākt klajā ar iniciatīvām, kur mērķis ir uzlabot mūsu humanās palīdzības instrumentu efektivitāti. Es zinu arī, ka Beļģijas prezidentūra ir gatava uzņemties šīs iniciatīvas kā prioritārus jautājumus, un katrā ziņā Eiropas parlaments atbalstīs šīs iniciatīvas. Liels paldies, un tagad. Uh, Vārds sociālistu un demokrātu vārdā Dekaizers kundzei. Paldies priekšsēdētājiem, komisārs kundze. Vispirms es vēlētos pateikties jums par eh, to, ka esat tik ātri rīkojusies, jūs noteikti rīkojaties saskaņā ar to, ko mēs no jums sagaidījām. Bet vēl ļoti daudz darāmā ir atlicis mums ir jādomā arī par sabiedrisko domu, jo cilvēki īsti nesaprot, kas ir noticis, cilvēki nevēlas piešķirt līdzekļus, tā ir reāla problēma, jo bieži vien tiek eh, teikts, ka Pakistānā ir tikai eh, cilvēki ar lieko svaru, bet liekais svars arī ir milzīga problēma. Ir divi jautājumi kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Tas ir mūsu ātrās reaģēšanas instrumenta efektivitāte. Jūs darījāt visu iespējamo koordināciju un viss pārējais, un, jo, jo īpaši ņemot vērā to, kāda līdzekļa ir jūsu rīcībā, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā Eiropas Savienībā ir jāuzlabo sev ātrās uh, reaģēšanas instrumenti. Un es aicinu Beļģijas prezidentūru uh, strādāt pie šī jautājuma, sadarbojoties ar komisiju. Otrs jautājums ir uh, sieviešu uh, jautājumu situāciju, kāda atrodas sievietes. Mēs bieži vien runājot par katastrofām un konfliktiem, aizmirstam par to, kāds ir Pakistānas sieviešu liktenis. Šobrīd ir 300 tūkstoši eh, sieviešu, kur, kuras dzemdēs turpmāko nedēļu laikā, un viņām būs nepieciešama ķirurga palīdzība, un es jūs aicinu. Lūdzu, lūdzu, nāciet klajā ar īpašiem pasākumiem šajā jomā, jo ir nevalstiskās organizācijas, kurām ir piekļuvi visā teritorijā un kuras ir saistīts ar um, ģimenes plānošanu starptautisko federāciju. Lūdzu, sazinieties ar viņiem un informējiet mūs par to, kas notiek. Mēs no jums negaidām atskaites, bet mēs gribam zināt, kāds būs šo sieviešu liktenis un ceru, ka jūs varēsiet mūs par to informēt. Paldies! Paldies! Un Tagad liberāļu vārdā Gērens kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd lielākā katastrofa notiek Pakistānā un ņemot vērā to, cik lielā mērā cieši cilvēki no šiem plūdiem, šobrīd mēs varam runāt jau par veselu eh, problēmu eh, okeānu, mūsu visu atbildību ir uz spēles. Kāpēc? Tāpēc, ka šie, šīs te katastrofas upuri, šie miljoni cilvēku nevar izkļūt no situācijas vieni paši. Otrakārt, mūsu atbildība ir Eiropas Savienības atbildība, bet arī dalībvalstu atbildība, un tas ir viens un tas pats. Šobrīd, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, mums nevajadzētu nošķiet vairs dalībvalstu atbildību no Eiropas Savienības atbildības. Eiropas Savienība, protams, uzņem savu atbildību, un jūs esat tā piemērs, komisārs Kundze. Eiropas Savienība to dara eh, priekšzīmīgā veidā. veidā. Eiropas Savienība ir izrādījusies pirmais līdzekļu piešķīrējs humanās palīdzības sniegšanai, un būtu jāaicina arī citus nākt klajā ar savu palīdzību Pakistānas plūdu, eh, plūdos cietušajiem. Teiz, jo īpaši domāju par valstīm miljardieriem, kas ir naftas ieguvēji šajā reģionā. Uh, Tas nenozīmē, ka mēs eiropieši esam perfekti. Nē, es domāju, ka mēs varam noteikti panākt vēl vairāk, neiztērējot vairāk līdzekļu. Barņē ziņojumā, kurā tiek izskatīti līdzekļi, kurus mēs varam izmantot katastrofu gadījumā, ir zināms, ka mēs varam rīkoties eh, labāk. Ko gan mēs gaidām, kāpēc mēs neīstenājam šajā te ziņojumā ierosinātos priekšlikumus? Mums vajadzētu nevis izrādīties, bet mums būtu jādara viss iespējamais, lai darītu, lai rīkotos pēc iespējas labāk, lai mēs būtu pirmais humanās palīdzības sniedējs eh, pasaulē un lai mēs pātrinātu to, kas ir mūsu visu sūtība, proti miera nesējiem, eh, būt miera nesējiem pasaulē. Paldies! Paldies, un tagad vārds Lamberts kundzei eh, uz vienu minūti zaļo grupas vārdā. Paldies, prieksēdētājs kundze. Kā jau šeit izskanēja, Pakistānā notiekošais ir traģēdija, un mums ir jārīkojas ilgtspējīgi, lai nodrošinātu dzīvības Pakistānas iedzīvotājiem un to demokrātiskas valsts pastāvēšanu. Es atbalstu un eh, sveicu komisijas rīcību un sveicu arī to, ka mēs runājam gan par ilgtermiņa finansējumu šādām katastrofām, gan arī par to, ka tas ir savērts kopā ar klimata izmaiņām. Mums ir nepieciešama integrēta pieeja visā starptautiskajā sabiedrībā, un tas būtu politisks signāls, ja mēs runātu par Eiropas Savienības finansējumu. Un tomēr es uzskatu, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāiet soli tālāk, lai runātu par to, ka tiek eh, nedaudz atcelts Pakistānas starptautiskais parāds, kurš burtiski pirms pāris nedēļām bija 3 miljārdi dolāru. Un patiesībā šis aizņēmums, šis milzu parāds tika sasniegts tad, kad Pakistānā pie varas bija militārā hunta. Es uzskatu, ka varbūt vajadzētu varētu savā veidā piedāvāt Pakistānai tādus aizņēmumus, kas veicinātu tās attīstību. Jā, mums ir jāsadarbojas arī ar Pakistānu, lai nebūtu tā, ka tikai bagātie palīdz nabadzīgajiem un atmetot tikai grašas no saviem miljardiem. Mums ir jāskatās ilgspēcīgi, ilgspēcīgi, ilgspējīgi. Priekšsēdētāji, paldies Lamberts kundzei! Nākamais runātājs ir Karima kungs pusotru minūte ECR grupas vārdā lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godētā komisārs kundze. Es no sirds sveicu komisārs teikto par to, ka Eiropa ir apņēmusies palīdzēt Pakistānai. Jā, Eiropas Savienības palīdzība ir bijusi apjomīga gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalī, no dalību valstu puses, un daudzas dalību valsts ir sadarbojušās ar Pakistānu. Katrā ziņā apvienotā karaliste ir bijusi viena no vadošajām. Šobrīd Pakistānas iedzīvotāji dzīvo milzīgas katastrofas gaismā. Un e, mēs esam piedāvājuši Pakistānai labāko. Mēs e, plecu pie pleca stāvam ar Pakistānas iedzīvotājiem. Es esmu lepns, ka mēs to darījām. Par cik Civilā infrastruktūra ir sabrukusi, militārā stājās tā vietā, un mē, mums ir izdevies palīdzēt arī militārā līmenī. Un tomēr Pakistānā joprojām ir nepieciešama palīdzība nekavējoties. Ir skaidrs, ka mēs darām, ko vien spējam, un tomēr mums ir jāmē, jāmēģina mūsu palīdzība vairāk plānot vidustermiņā un ilgtspē, ilgtspējīgā termiņā. Pie tam šāda palīdzība ir jāplāno jāno visai starptautiskajai sabiedrībai. Mums ir jāmēģina sadarboties ar Pakistānas iedzīvotājiem un palīdzēt viņiem tiešā veidā. Pretējā gadījumā sekas ir neparedzamas un dramatiskas. Eiropas Savienībai ir attīstības programma, un mums vajadzētu šajā programmā ļaut Pakistānas iedzīvotājiem pašiem turpināt atjaunot savu valsti. Šeit izskanēja, ka mums ir jābūt ambicioziem, izstrādāt Eiropas Savienības plānu, kā tas bija piemēram pēckara periodā, kad runa gāja par maršalu plānu. Lūdzu, pieturēsimies pie tā. Prieksēdētāji, paldies Karina kungam, un tagad es dodu vārdu atsevišķiem runātājiem, jo grupu rauns ir beidzies. Tagad es dodu vārdu pusotras minūtes laikā Striflers kundzei lūdzu. Oui, e, Priekšsēdētājs kundze, komisāris kundze, dārgie kolēģi, humānā situācija Pakistānā ir dramastiska, sliktāka nekā pēc e, tsunami dienu Austrumāzijā. Es varu tikai sveikt komisijas lēmumu par, uh, palielināt par 71 miljoniem uh, eiro līdzekļus, kas tiek piešķirti, uh, un uh, tas ir pateicoties arī Georgievas kundzei. Infrastruktūra ir iznīcināta. Uh, upuri ir uh, ūdeni un situācija nav stabila. Uh, mums ir jāievēro neutralitāte, humānā objektivitāte, lai piegādātu palīdzību, un tā ir jānāk par labu tikai iedzīvotājiem. Pat ja Eiropas Savienības instrumenti ši, pēc šīs katastrofas ir uh, labi darbojušies, tomēr Pakistānas krīze parāda, ka mums nepieciešams palielināt efektivitāti, ātrumu, koordināciju un redzamību. Šī katastrofa vēlreiz pasvītro, cik nepieciešamas ir ātrās reakcijas struktūras Eiropas Savienībā, civilās aizsardzības struktūras, par ko es jau vairāk kārt esmu runājusi. Komisāris kundze, novembrī jūs nāksiet klajā ar paziņojumu, lai nostiprinātu Eiropas Savienības spējas katastrofu gadījumos. Tam sekos likumdošanas akti, tad tā būs iespēja piedāvāt ambiciozas risinājumus, un es nešaubos, ka jūs to darīsiet. Paldies! Paldies! Un tagad uh, vārds Bermana kungam uz vienu minūti. E Paldies, priekšstādātājs kundze. Uh, Eiropas Savienība piedāvā nozīmīgu palīdzību, bet eh, jātur vārds par 30 miljonu piešķiršanu. Humānā palīdzība ir pienākums. Nedrīkst būt nekāda diskriminācija. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs labi koordinētu savu, savu darbību. Jautājums komisāras kundzei vai mūsu koordināciju var uzlabot un kas jādara, lai to izdarītu. Nepieciešams, lai būtu tīrs ūdens, medikamenti, medicīniskā aprūpe, nepieciešams uh, veikt rekonstrukcijas, atjaunošanas darbus, nepieciešams, lai Pakistānas iestādes uh, rīkotos tā, ka tiek ņemti vērā secinājumi, ko mēs varam izdarīt pēc šīs katastrofas. Mums ir jāatrod budžeta iespējas, lai to izdarītu. Paldies! Paldies! Un tagad Lūijas Mišels uz vienu minūti. Priekšstādātājs kundze, komisāras kundze, es, protams, gribu sveikt komisāras kundze sveikto darbu, kas ir ļoti nozīmīgs pateicoties jums, Eiropas Savienībā izdevās uh, Eh, savākt 200, un piešķirt 230 miljonus eh, eiro, tas ir lieliski, jūsu klātbūtne tur arī ir apliecinājums tam, ka jūs eh, rīkojaties, un es gribētu pievienot savu balsi tam, kas tika teikts šeit jau par sieviešu problēmām, par veselības problēmām, arī par politiskajām problēmām, jo ir risks, šajā valstī, kur uh, pastāv ekstrēmisti. Uh, Diemžēl jāatkārtojas, man jau ir bijis uh, iespējas teikt vairāk kārt pēc Haiti zemestrīces to starp, ka mums absolūti nepieciešams ātri izveidot m, Eiropas mobilizācijas iespējas civilās aizsardzības jomā. Barnie uh, eh, ziņojums ir lielisks iedvesmas avots, lai izveidotu šādu mehānismu. Un es gribētu jums uzdot jautājumu par jūsu nodomiem šajā sakarā. Paldies! Paldies Mišela kungam!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 Priekšsēdētājas kundze, mēs labi zinām, kāda cīņa uh, ir pret ūdeni Nīderlandē, un mēs esam solidāri ar uh, Pakistānas tautu, kas arī pašlaik cīnās pret ūdens izlaisītajām sekām. Uh, no otras puses, starptautiskajai sabiedrībai ir pienākums palīdzēt, nedrīkst uh, pamest novārtā Pakistānu, un eh, paļaut, eh, atstāt to talibu varā. Kristīgās organizācijas, citas organizācijas uh, ir pakļautas reizēm uh, diskriminācijai, kad ir runa par uh, ūdens, medic, medikamentu vai pārtikas uh, izdalīšanu. Es gribētu vērst komisāras uzmanību uz šo aspektu. Nāk. Trīs kristieši tika nogalināti, to izdarīja Talibani, talibi, un es gribu vēst komisārs uzmanību uz šo punktu. Nepieciešams palīdzēt Pakistānai, bet nepieciešams, lai personas, kas piegādā palīdzību, tiktu aizsargātas gan eh, Pakistānas iekšēnē, gan ārpusē. Paldies! Paldies, un tagad dodu vārdu Korholas kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es eh, vēlētos izteikt savu līdzjūtību pas Pakistānas iedzīvotājiem par traģiskajiem plūdu sekām. Vēlētos pateikties arī komisāras Georgievs kundzei par to, ka Pakis palīdzība Pakistānai šobrīd ir prioritāte Eiropas Savienībā. Pasaulē tas prasīja zināmu laiku, lai izprastu šīs katastrofas apjoms. Šobrīd mēs labāk saprotam cilvēku vajadzības, un mūsu atbildes reakcijai vajadzētu būt tūlītējai. Mums nepieciešams sniegt lielāku materiālu atbalstu, bet mums ir jābūt pārliecinātiem, ka šī palīdzība sasniegs ikvienu, arī minoritātes, arī tos, kuriem vajadzības varbūt ir īpašākas. Atcerēsimies, ka Pakistāna ir valsts, kurā cīņa pret ekstrēmismu un terorismu ir īpaši skarba. Runājot par humanitāro palīdzību, tā nedrīkst būt vienreizēja akcija. Mums ir nepieciešams palīdzēt valstī atkārtoti izveidot infrastruktūru. Mums ir nepieciešams palīdzēt Pakistānai turpināt tās tirzniecības iestrādnes. Un tiešām mums vajadzētu palīdzēt arī starptautiskā līmenī. Eiropas Savienības dalībvalstīm vajadzētu apsvērt iespēju Pakistānai palīdzēt arī ar parādu norakstīšanu. Paldies Korhols kundzei un tagad Garero Salom kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze sabiedriskās uh, domas viedoklis šo, un mūsu viedoklis ir tāds, ka Eiropas kopienas reakcija uh, saskroties ar šo milzīgo humāno katastrofu Pakistānā, šī reakcija bijusi ļoti novēlota un tā nav bijusi pienācīga. Mēs ieradāmies par vēlu un mūsu uh, centieni nebija tik spēcīgi kā līdzīga katastrofa gadījumā iepriekš. Bija, zinām, vilcināšanās un mēs nedavāmies tūlīt palīgā un nesniegdzām to palīdzību, kur pieprasīja apvienotās nācijas. Tas viss ir saistīts ar to, kāda priekšstata mūsu sabiedrībā valda par politisko režīmu, kas e, ir pie varas šajā valstī. Bet tā, kā deputātiem mums ir jādara viss iespējamais, lai paskaidrotu, ka mēs palīdzam cilvēkiem. Mēs palīdzam cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtībās un uh, nevis politiskajam režīmam. Mūsu palīdzība ir neitrāla un neatkarīga, un galvenā, tā, tā tie ir galvenie kriteriji, kas ir mūsu palīdzības pamatā. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Cienījamie kolēģi, ja jums tiek dots vārds, tad tikai viena minūte. Paldies, un tagad pasēs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Katastrofā cietušo skaits ir milzīgs. 20 miljoni cilvēku ir cietuši, 2 miljoni ir zaudējuši dzīvības, vairāk nekā 12 miljoni uh, mājokļi ir tikuši iznīcināti un lauksaimniecības zemes šobrīd ir apludināts un nav izmantojams. Eiropas Savienība nevar palikt rokām saliktām klēpī, jo īpaši tāpēc, ka uh, tā, citās dalībās, dažās no Eiropas Savienības dalībvalstīm iedzīvotāji ir saskārušies ar līdzīgām problēmām, tā piemēram Rumānijā mēs piedzīvojām plūdus. Tika, tiek piešķirta 230 miljonu palīdzību, līdz ar to Eiropas Savienība ir galvenais palīdzības sniedzējs Pakistānai, bet par spīti tam situācija ir katastrofa un tā atstās, katastrofā un tā atstās ilgtermiņa sekas. Es domāju, ka pienācīgu palīdzību mēs varam sniegt tikai veicinot ekonomisko attīstību, un Eiropas Savienībai būtu jāatver savus tirgus produkcijai no Pakistānas. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Krečo kundzei uz eh, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka Eiropas Savienības eh, atbildes reakcija Pakistānas katastrofas gadījumā ir bijusi pienācīga, bet tā nav eh, tikus pietiekam atspoguļota. Jūsu eh, viesošanās šajā reģionā liecināja par to, ka Eiropas Savienība izsaka solidaritāti ar cietušajiem. Apmēram 18 miljoni cietušo šobrīd ir pakļauti milzīgam riskam saslimt ar dažādām epidēmiskajām slimībām. Un ir kontrols mehānismi, kas mums, kas ir nepieciešami, lai uzraudzītu to, ka humanā palīdzība tiek piešķirta tieši cietušajiem, ne, lai tā nepaliktu vietējās varas iestāžu pārstāvu rokās. Ir nepieciešams eh, panākt to, lai humanās palīdzības sniedzēji atrastos drošībā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Kreutzmann kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētājas kundze, komisāras kundze. Pakistānā mēs kļūstam par lieciniekiem katastrofai, briesmīgai katastrofai, un absolūti nepieciešams palīdzēt cilvēkiem. Pakistānā ir reģioni, kuros centrālā valdība uh, praktiski nevar piekļūt. Un, piemēram, valsts ziemeļos, pie robežas rajonos, ko arī skāra plūdi. Un tā tad 50 tūkstoši cilvēku tur ir palikuši bez paimtes, tilti ir iznīcināti, lielas teritorijas praktiski ir izolētas no pārējās pasaules. Un, un pašlaik eh, tur ir desmit miljoni eiro, kas nonākuši. Nepieciešams, lai na palīdzība nāktu ne tikai caur centrālo valdību, bet arī par reģionālajām organizācijām, kas var nodarboties ar situāciju izolētajos reģionos Pakistānā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs - Zemkis kungs. Es gribētu sirsnīgi pateikties, ka man devāt vārdu. Manuprāt, Eiropas Savienība saistībā ar šo gigantisko katastrofu ir rīkojusies efektīvāk nekā pagātnē. Es domāju, ka mēs visi ar zināmu gandarījumu <clears throat> varam novērot progresu, it īpaši salīdzinājumā ar to, kas tika darīts Haitī gadījumā. Bet es gribētu pasvītrot divus ļoti svarīgus jautājumus. Pirmais attiecas uz uh, savienības spēju palielināšanu, es pasvītroju reālu, reālu Uh, spēju palīdz, uh, palielināšanu piegādājot humāno palīdzību. Visbeidzot ir jāatrisina transporta jautājums, gaisa transporta jautājums, jo bez šāda transporta mēs nevaram runāt par efektīvu palīdzību. Otrs jautājums - labāka rīcības koordinācija savienības līmenī. Savienība pieliek lielas pūles, bet šīm pūlēm ir jātiek labāk koordinētām nekā līdz šim. Paldies! Liels paldies! Un tagad eh, Georgievas kundze noslēgs debatas. Thank you, thank you. Paldies! Liels paldies par ļoti vērtīgajiem komentāriem. Es mē, mēģināšu sagrupēt savu atbildi, runājot galvenokārt par trim jautājumiem. Vispirms par prioritātēm, ilgtermiņa, īstermiņa prioritātēm un par to, kā mēs varam ņemt vērā jūsu ieteikums. Otrakārt, politiskā vide un kā mēs varam aizstāvēt humanās palīdzības neutralitātu un neatkarību, kā arī notrošināt uh, drošību humanās palīdzības nedēļiem un visbeidzot Eiropas ātrās reaģēšanas uh, iespējas un tas, ko mēs varam darīt šajā jomā nākotnē. Kas attiecas uz pirmo jautājumu, tad Es pilnībā piekrītu tiem komentāriem, kas izskanēja šeit parlamentā. Mums ir jācenšas nodrošināt to, lai izslēgtu visa veida risku. Jo īpaši ir jādomā par bērniem un sievietēm un bērniem, kas ir sieviešu vadīda, vadītās mājasaimniecībās. Mums ir jādomā arī par reliģisko minoritāšu pārstāvjiem. Jebkurā valstī un arī Pakistānā ir milzīgs risks šajā jomā. Ir kopienas, kurām ir gļūti, grūti piekļūt eh, tās, to nav iespējams izdarīt vai nu dabas radīto šķēršļu dēļ vai um, konfliktu dēļ. Un mēs jebkurā gadījumā ļoti uzmanīgi izskatām tos priekšlikumus, kurus saņemam no partneriem, lai pārliecinātos par to, ka uh, Eh, tie pasākumi, kuriem mēs piešķiram līdzekļus, lielā mērā ir eh, vērst uz to, lai šie, šis risks pilnībā būtu izslēgts. Es kopā ar savu komandu noteikti detalizētāk sekošu eh, tam jautājumam, kas tika uzdots proti par to, kā, kāda ir izturēšanās pret etniskajām minoritātēm un noteikti mēs saņemsim eh, papildus detalizētāku informāciju par to turpmāk un arī par situāciju Kašmirā. Jāsaka, ka mēs šajā jautājumā sastrādājamies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un cenšamies darīt visu iespējamo. Izskanēja ļoti spēcīgs komentārs par to, ka lauksaimniecība ir pamats lielā mērā Pakistānas sabiedrības un Pakistānas valsts atjaunošanai. Mēs, mēs eh, varēsim palīdzēt lauksaimniekiem tikai tad, ja mēs ieradīsimies laikā un varēsim sniegt viņiem palīdzību. Jebkurā gadījumā, kad notiek šādas dabas eh, katastrofas, ja eh, reakcija ir bijusi pienācīga, tad ilgtermiņā tas var palīdzēt, tā skaitā arī nodrošināt lielāku drošību. Un tas man noved pie nākamā jautājuma, proti līdzekļu piesaistīšana no citu donoru puses. Mums ir jāaicina citas valstis šajā reģionā, tāpat arī Persijas jūras līča valstis, piešķirt savu palīdzību. Viņas to jau dara, un jāsaka, ka Eiropas Savienība jārīkojās ļoti ātri un saulēcīgi, un mums šobrīd ir iespēja vērsties ar aicinājumu pie citiem, un mēs to noteikti darīsim, sagatavojot sanāksmi Pakistānas draugiem, kas notiks šeit 15. oktobrī. Šajā sanāksmē piedalīsies Ashtons kundze, Pakistānas premjers, kas būs līdzpriekšsēdētājs šai sanāksmei un mums būs īpaša paplašinātā sesija, kas tiks veltīta tam, lai pievērstu uzmanību un aicinātu citus donors arī piešķirt līdzekļus. Kas attiecas uz dalībvalstīm un mūsu pašu resursiem, tad var teikt sekojošo. Kas attiecas uz komisijas līdzekļiem, tad 70 miljoni jau ir piešķirti. Un liela daļa no šiem līdzekļiem jau ir uh, nosūtīta. Tad, kad es um, biju Pakistānā, um, mums nebija. Um, pietiekam daudz līdzekļu, lai sniegto sākotnējo palīdzību. Katrā ziņā runa ir par ļoti kompetentiem cilvēkiem, kas eh, sniedz šo palīdzību, un um, mūsu pārstāvi tur teica, ka mums noteikti būs nepieciešams vairāk līdzekļu. Es vēlētos apsveikt apvienoto karalisti Vāciju un Zviedriju, kas ir bijuši lielākie līdzekļu piešķīrēji lielākajā daļā gadījumu. Viņi jau ir snieguši savu palīdzību, un mēs no komisijas puses varam teikt, ka tā ir uh, līdz atbildība. Tā ir mūsu līdz atbildība, tā ir mūsu dalīta atbildība kopā ar dalībvalstīm. Tā ir mūsu dalītā uh, kompetence ar dalībvalstīm, un mēs sadarbojamies un ceram, ka mūsu līdzekļi tiks pilnībā izmantot. Tālāk, kas attiecas uz prioritātēm ilgtermiņā tad ir pilnīgi skaidrs, ka prognozes Pakistānai tiks samazinātas. Proti izaugsmas rādītāji prognozes nākamajam gadam tiks samazināts no 4,5% uz 1%, varbūt vēl mazāk, varbūt pat uz negatīviem izaugsmas rādītājiem. Uh, Un mums noteikti vēl ir jāizvērtē, kāda būs zaudējuma, tie būs eh, aprēķinām miljardos. Bet mums katrā ziņā ir nepieciešama holistiska pieeja. Un mums ir jāizmanto visas iespējas piešķirt palīdzību. Par to mēs noteikti domāsim. Komisijai nav iespējas aizdot līdzekļus To es pavisam skaidri varu pateikt, runājot par to, ko komisija var darīt. Bet uh, viena no iespējām būtu apsvērt uh, Pakistānas iespējas, un es ceru, ka jūsu ierosinājumi arī tiks ņemti vērā, kad mēs runāsim par šīm dažādām opcijām un iespējām. Tika minēta arī tirzniecība, un es varu teikt, ka Degukta kungs jau šobrīd uh, domā par to, ko mēs varētu piedāvāt lai palīdzētu risināt um, problēmas. Un līdz ar to es vēlētos pievērsties nākamajam punktam. Tas, kas tiek darīts ekonomiskajā ziņā. Es vēlētos papildināt arī sakot, ka mēs strādājam kopā ar Pakistānas pārstāvjiem, lai atbalstītu viņus uzsākto reformu īstenošanā, lai ekonomika balstītos uz uh, labākiem pamatiem. Mēs cenšamies palīdzēt līdzsvarot budžetu, uh, jo šie te plūdi, protams, ir atrāvuši valdības centien, valdību no centieniem līdzsvarot budžetu un strādāt pie citiem jautājumiem. Protams, ka Pakistāns jautājums ir cieši saistīts arī ar politisko stabilitāti. Ir ļoti svarīgi to panākt, un tas ir svarīgi ne tikai valstī pašai, bet reģionam kopumā. Un mēs ceram, ka mūsu kopīgā rīcība palīdzēs izglābt dzīvības un izvairīties no haosa šajā ļoti jūtīgajā reģionā. Un mums visiem, kas domājam par humanās palīdzības sniegšanu, ir ļoti svarīgi panākt to, lai tiktu nodrošināta drošība humanās palīdzības sniedzējiem. Un no otras puses mums ir jādomā par to, kā mēs varētu rīkoties pilnībā neatkarīgi, lai um, šī palīdzība tiks sniegt neatkarīgi no reliģiskās piedarības, no reģionālās piedarības un jebkāda cita veida kritērijiem, lai tā būtu pilnīgi neatkarīga. neatkarīga. Bet, protams, ka jautājums par uh, humanās palīdzības uh, sniedzēju drošību 19. augustā, kas bija humanās palīdzības sniedzēja diena, mēs Diemžēl konstatējam, ka pagājušajā gadā mēs esam zaudējuši vairāk humanās eh, palīdzības sniedzēju. 102 ir gājuši bojā, tātad vairāk nekā to, kas cenšas nodrošināt mieru dažādos pasaules reģionos. Tāpēc mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai novērstu to, ka tiek zaudētas dzīvības. Un pie tā mēs strādāsim pavisam nopietni. Un tālāk par to, kā mēs varētu nostiprināt mūsu iespējas uz atbildes reakciju uh, humanās, uh, ka, humāno katastrofu gadījumā. Daudz atsaucās uz to, ka mēs esam rīkojušies labi, un es pateicos arī tiem, kas teica, ka mums vajadzētu darīt vairāk, ka mēs varētu rīkoties saskanīgāk un koordinētāk. Es vēlētos tikai paskaidrot, ko nozīmē koordinācija Pakistānas gadījumā. Mēs piešķīrām Mēs nozīmējām savu civilās aizsardzības uh, komandu. 12 dalībās uh, mums sniedz palīdzību. Mēs organizējām desmit lidojumus, kā Eiropas Savienības gaisa tiltu uz Pakistānu, divus no Čehijas, vienu finansēja uh, Somija un septiņus līdz finansēja komisija. Un Ar šo rīcību mēs piešķīrām palīdzību no dažādām valstīm koordinētā veidā un arī koordinētā veidā to izplatījām uz vietas. Tātad šajā jomā ir panākts progress, bet tiem, kas saka, ka vēl vairāk būtu jādara, mana atbilde būtu sekojoša. Jā, lai jūsu balss tiktu sadzirdētas. Un no komisijas puses jūs varat sagaidīt ļoti stingru un noteiktu rīcību, lai nostiprinātu Eiropas atbildes reakciju humanās katastrofas gadījumā. Mums noteikti būs šāds diskusijas arī nākotnē, un es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka nākotnē mums vajadzētu plānot uh, savus rīcības scenārijus, lai mēs būtu labāk organizēti. Otrakārt, mums ir nepieciešama uh, resursu un, un cilvēku iesaistīšanu no dalībvalstu puses, lai mēs varētu ikreiz, kad saskaramies ar humānā, humānajām katastrofām, lai mēs varētu saņemt palīdzību, jo tad, kad es aicinu dalībvalsts nākt klajā ar palīdzību, es nezinu, vai mans aicinājums tiks sadzirdēts. Un būtu daudz piesardzīgāk, ja mēs jau iepriekš varētu paredzēt, kādas, eh, bū, kāda būs, cik liela būs dalībvalstu palīdzība un cik, līdzekļu, cik daudz līdzekļu ir mūsu rīcībā. Treškārt, mums ir jānostiprina koordinācija, un par to es īpaši negribētu runāt detalizētāk. Mums ir jāpanāk tas, lai 27 valstis rīkotos vienoti, un ceturtkārt, mums ir nepieciešama holistiska pieeja krīžu gadījumā, mums ir nepieciešams novērst krīzes, uh, būt gataviem reaģēt un izmantot pieredzi turpmāk, un tie būtu galvenie pamati priekšlikumiem, ar kuriem es nākšu klajā. Vēlreiz, priekšsēdētāji un cienījamie deputāti, liels paldies par jūsu ierosinājumiem man un manai komandai. Paldies! Paldies! Līdz ar to mēs esam pabeiguši debatas par humanitāro situāciju pēc plūdiem Pakistānā, un nākamais darba kārtības punkts ir arī ziņojums